Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Labdien, kolēģi. Buenos días. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen. Dear... Uh, labrīt visiem dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Labdien arī jums, Vanda Kamta kungs. So, please be welcome. Laipni lūgti mūsu sanāksmē. Mums šodien ir jāstrādā diezgan daudz. Ir divu dienu Libe komitejas sanāksme un darba kārtība ir ļoti piepildīta. Mums ir ļoti piepildīta darba kārtība, tiksimies gan šodien, gan rīt, gan rīt cēlienā, gan pēcpusdienā, tā kā aicinu ķerties klāt darbam, īpaši ņemot vērā, ka pulksten 11. 11.10 būs balsojums. Faktiski četri balsojumi. Līdz ar to jāņem vērā, ka līdz tam šī zāle būs pārpildīta ar kolēģiem, kas vēlēsies balsot par turpmākajiem darbkārtības punktiem. Līdz ar to mums ir jo, ļoti precīzi jāpieturās pie katram jautājumam atvēlētā laika. Tagad agri no rīta mums jāsāk ar parastajiem priekšsēdētāju paziņojumiem. Pirmkārt, protokola apstiprināšana. E, iepriekšējās e, sanāksmes, kas notika 9. februārī, protokols ir jāapstiprina, vai nevienam nav iebildumu? Ja nē, tad pārējiem pie nākamā punkta, tas ir ceturtais darba kārtības punkts. Tas aizņems nākamās 45 minūtes. Kopīgā sanāksme par eh, tieslietu programmu 2014. un 2020. gadām. Tas ir eh, darbs, eh, kurā sadarbojas Juri un Lībe komitejas. Pateicamies kolēģei Sevelīnai Peknerei, kas ir mūsu vidū pārstāvot Jūri komiteju šī jautājuma izskatīšanā. No šīs komitejas pārstāvot Lībi e, ir Kleisa kungs, kas ir atbildīgs par to, un, un arī Berlingvera kungs e, ir ieradies, uzklausīsim, kas viņiem sakāms par šo darbu kārtības punktu, reaģējot uz grozījumiem e, attiecībā uz regulu, ar kur tiek izstrādāta tiesiskuma programma 2014. līdz 2020. gadām. Ir 51. likuma e, ietvars, e, tātad kopīga procedūra, jāiesaistās abām procedūrām. 79 grozījumi ir iesniegti, e, kā mums ziņo, un paredzam, ka balsosim 27. novembrī. Pirmkārt, uzklausīsim kolēģi Rēgneres kundzi, kas ir eh, Jūra komitejas vicepriekšsēdētāja. Pēc tam uzklausīsim abus referentus, Keisa kungu un Berlingera kungu. Tātad Regnera kundz, lūdzu. Paldies, Lopesa eh, Agilāra kungs. Labrīt, dāmas un kungi. No eh, juridisko lietu komitejas gribētu bilst pāris komentārus. Pirmkārt, pastāv jau ilga tradīcija veiksmīgā veidā sadarboties eh, juri un libe komitējām, strādājot pie šiem jautājumiem. Atceroties eh, uz iepriekšējo darbu, strādājot pie šiem tiesību aktiem, atceros Stokholmas programmu un citus ziņojumus, kas ir izstrādāti lieliski sadarbojoties mūsu komitejām. Sadarbība ir nepieciešama arī, lai mēs sasniegtu savus e, mērķus, tātad izveidotu Eiropas tiesiskuma telpu, kurā pastāvētu uzticēšanās un savstarpēja atzīšana. Ziņojums pār eh, tiesiskuma eh, projektu 2014-2020 gadam turpina jau esošu programmu eh, civiltiesībās, krimināltiesībās un tiesībās informēt sabiedrību. Uzskatu, ka ir jāturpina līdz šim veiksmīgi sāktā sadarbība, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Gribu pieminēt jautājumu par finansējumu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina. Komisija piedāvā 472 miljonus eiro. Mēs visi zinām, kad runājam par naudu, e, beigu vārds e, paliek e, <coughs> diskusijām starp padomi un parlamentu, kurās centīsimies panākt veiksmīgus risinājumus daudzgadu finanšu schēmā, lai sasniegtu šos mērķus varam teikt, ka mums vajag efektīvus tiesību aktus, bet ir nepieciešama arī finanšu resursi, lai nosprostos mērķus sasniegtu. Līdz šim mans kolēģis, eh, eh, priekšsēdētājs Lopes Salgilāra kungs norādīja, ka jau iesniegt 79 grozījumi. Tātad visai liels grozījumu skaits, eh, referenti uz tiem reaģēs, un ceram, ka uh, turpinās Birlengera kungs un Kleisa kungi sadarboties. Iepriekš jau norādīja, ka ļoti svarīgs balsojums būs 27. novembrī. Tas būs gala balsojums, kopīgi tiekoties Libe un Jūri komitejām. Un gala rezultāts, esmu visai pārliecināta, būs ļoti uh, konstruktīvs rezultāts. Paldies! Paldies, Reklers kundze! Un tagad uzklausīsim abus referentus. Eh, pirmajam dod vārdu Berlingvera kungam, kas pārstāv jūri komiteju. Grazie, prezidenti! Paldies, prieksēdētāji! Gatavojoties eh, ziņojumam par šo tēmu, esam strādājuši pēdējo mēnešu laikā cieši sadarbojoties man ar Klaisa kungu. Mūsu darba rezultāts ir visai līdzīgi viedokļi abās pusēs un gribu norādīt, ka šis ir ļoti labs piemērs, kā komitejas Lībe un Jūri var veiksmīgi sadarboties un kā arī mēs, konkrētie deputāti, veiksmīgi varam sadarboties. Mūsu darbā bija ilgstoši jāuzklaus dažādi viedokļi. Uzklausījām vairākas ieinteresētās puses un pastāvīgi sadarbojāmies gan ar komisiju, gan ar padomi. Tā visa rezultātā esam nonākuši pie dokumenta, kas ir mūsu priekšā. Ir pieci aspekti, kurus īsumā gribētu pieminēt savos ievadvārdos. Pirmkārt, narkotiku problēma šai kontekstā, runājot par um, tātad, uh, pārkāpumiem 53, 54, 62, 64, 66. Um, vairāki grozījumi ir iesniegti par šo tēmu. Šī ir īpaši izceļama tēma, kas ietekmē eh, tiesību sadaļu. Un eh, drīzāk nekā uz eh, novēršanas aspektu. Sabiedrības veselības aspekts ir ārpus mūsu divu komiteju darbības jomas. Šajā ziņā ir iesniegti vesela virkne grozījumu, un mēs strādāsim lai pārliecinātos, ka ņemam to vērā. Padome gribēja, eh, lai šis eh, aspekts tiktu izslēgts no programmas. Padome argumentēja, ka eh, šis jautājums jāskata citās jomās, tātad nesaistībā ar tiesiskumu. Mēs eh, raugāmies uz eh, sabiedrības veselības programmām. Tomēr atcerēsimies, ka atsevišķi aspekti ietekmē arī tiesiskuma eh, telpu, tāpēc turpināsim diskusijas ar padomu šai ziņā. Parlaments gribētu, lai šeit kaut kur tas tiktu pieminēts. Indikātori 83, 7 un 19 grozījumos mērķis ir iestrādāt indikātorus, ko esam aprakstījuši eh, programmas projektā. Esam izstrādājuši vienādojumu, kurā tie ņemti vērā. Trešais komentārs mums ir 33. Eh, grozījums, kurā ir paredzēta delģēto aktu ieviešana. Komisija šeit piedāvā eh, tāpat kā padome ka nevajadzētu izvēlēties delģētos aktus. Un ka drīzāk vajadzētu izmantot īstenošanas aktus ar konsultīvo procedūru. Mēs uzskatām, kā vajadzētu pieturēties pie šī formāla. Ceturtais grozījumi par iespējamajiem programmas atbalsta saņēmējiem. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, par to jau notikušas garas diskusijas, uzklausījām vairākas ieinteresētās puses un uh, esam saņēmuši virkni grozījumu. Vienu saņēmām arī no priekšsēdētāja Lopes Agilāra uh, un uh, arī no citiem kolēģiem. Kleisa kungs, es un uh, visi ēnu referenti, nu, pārstāvot dažādas politiskās grupas, uh, vienojamies, ka vajadzētu šādu pieeju, kā atbalsta saņēmēju izvēle. Būtu jāveic eh, pirmajā, eh, drīzāk kā pēdējā programmas posmā. Un esam aprakstījuši arī trīs Uh, ir galvenās institūcijas, kas būtu iesaistītas, kuras atbalstīt, protams, arī citas. Uh, izmantojot uh, Eiropas Savienības finanšu šos resursus. Vēlāk paraudzīsimies, vai ir iespējams atrisināt vēl kādas viedokļa atšķirības šai ziņā vēl tālāk. Bet I SGN nebūs EJTN nav iespējams jāpiemin tekstā. Piektais un pēdējais komentārs no vienas puses par nepilngadīgo tiesībām. Kreislera kungs ir iesniedzis lielu skaitu grozījumu par šo tēmu, un pastāv riski, kā varētu izstrādāt eh, tiesiskuma programmu, kas ir pārāk gara, ar pārāk lielu atkārtošanos, eh, bet eh, uzskatu, ka priekšlikuma būtība ir atbalstāma un pieņemama, un mēs ceram, ka beigās izdosies nonākt pie tomēr koncentrētāka iznākuma. Lūk, tie būtu no manas eh, puses galvenie pieci komentāri. Paldies! Tēt uzklausīsim kolēģi Kleisa Kungu, kas pārstāv Lība komiteju. Paldies, prieksēdētāji! Eh, es gan negribētu atkārtot tikko teikto, bet es eh, arī gribu uzsvērt, ka tiešām komitejas eh, izstrādājot šo ziņojumu sadarbojas ļoti veiksmīgi, sadarbojas veiksmīgi gan ar otru referentu Berlingeru kungu, gan ar ēnu referentiem. Pirmoreiz izsakoties par šo tēmu, kad bija pieejams eh, rakstveida eh, darba dokuments pirmo reizi, tad pastāvēja diezgan liela vienprātība dažādu politisko grupu vidū. Vismaz man šķita, ka vienprātība ir panākta. Uh, Turpretim saņemot eh, šo lielo grozījumu skaitu, mans viedoklis nedaudz mainījās. Tomēr uzskatu, ka grozījumus var sadalīt trīs galvenajās grupās. Pirmā grozījuma daļa eh, ir saistīta ar narkotiku jautājumu. Atsevišķi deputāti gribētu panākt represīvāku pieeju un uzsver, ka e, prevencija un veselības aprūpe ir jāņem vērā papildus soda pasākumiem. Tomēr atsevišķī grozījumi, kas ir iesniegti, šķiet, ka raugās uz e, pilnīgi citu e, virzienu Te es runāju par konkrētu vārdu izvēli, par, piemēram, stipro un vieglo narkotiku nošķiršanu. Un, protams, es atbalstu šādu diskusiju pastāvēšanu, bet diez vai eh, tai īstā vieta ir konkrētais ziņojums, ko šeit izskatām jo tad rodas riski sākt diskusijas, kas nav saistīts ar programmas tiesības un pilsonību izveidi 2014. un 2020. gadam. Bellingera kungs eh, jau norādīja, ka ir jautājums arī par to, kā aizstāvēt bērnu un nepilngadīgo tiesības, un šai ziņā cer panākt kompromisus. Uh, Vairākos eh, grozījumos tika aicināts šo tēmu eh, dokumentā atspokļot, lai gan man nešķiet, ka tas vienmēr būtu nepieciešams, jo parasti šie jautājumi jau ir atrunāti līgumos, piemēram, pārobežu sadarbībā eh, tiek sniegti konkrēti piemēri, kā šīs tiesības ir jāizstāv. Uzskatu, ka labāk šos jautājumus atstāt malā. Tādā veidā mēs izvairīsimies no iespējamām problēmām. Papildus jautājumam par nepilngadīgiem ir, ir jautājums par cīņu pret organizēto noziedzību un cilvēku tirsniecību, tā izskaitā arī nepilngadīgo kontekstā. Uzskatu, ka um, tiesību aktā galvenais, ko gribam panākt, ir skaidrība, pēc iespējas lielāka skaidrība un praktiska pieeja. Un uh, eh, daudzas no pieminētajām tēmām iespējams būtu jāiekļauj uh, vienkārši paskaidrojumā, nevis teksta operatīvajā daļā. Berlingera kungs arī pieminēja sliekšņus, indikātorus, kas jāvērtē, lai novērtētu performanci. Šai ziņā esam saņēmuši vairākus grozījumus no vairākām politiskajām grupām. Centīsimies eh, risinājums iekļaut kompromisu grozījumos. Berlinger kungs jau arī pieminēja jautājumu par deleģētajiem aktiem, kuru vietā iespējams varētu izmantot īstenošanas aktus. Mums parlamentam uzskatu, ka vajadzētu uh, censties panākt uh, sev lielāku, uh, kas manevrē iespējas. Priekšsēdētāja kungs. Aicinu pāriet pie debatēm un uzklausīt grupu pārstāvju viedokļus. Paldies! Okay, we thank you for your presentation. For your... Labi, paldies par uh, to, ka sniedzāt pārskatu par iesniegtajiem grozījumiem. Un tagad uh, jautāju padomes prezidentūrai, vai jūs vēlaties arī izteikties, un pēc tam došu vārdu deputātiem. Bet uh, varbūt prezidentūra vēlas um, īsi mūs iepazīstināt ar savu viedokli. Lūdzu, vārds padomē. Paldies, priekšsēdētāji. 8. jūnijā uh, padome vienojās par vispārēju daļēju pieeju, protams, konkrētas summas uh, nav vēl ierakstītas, jo par to diskutē prezidentūras draugu grupa. Uh, da, vairākas dalība valstis padomē ierosināja sadalīt uh, narkotiku jautājumu starp veselības un izaugsmes um, programmu un uh, policijas sadarbības programmu un daļu iest, at, stāt arī tiesiskuma programmā. Toties juridiskā bāze paliks nemainīta un specifiskus pasākumus regulēs noteiktās regulas, un prezidentūra ir paredzējusi nākt klajā ar uh, oficiālo priekšlikumu par narkotiku jautājumu šo jautājumu koordinē horizontālā narkotiku darba grupa, kuras mērķis ir aizpildīt tās tos caurumus veikta, eh, vai plaisas veiktajos pasākumos, kas vēl pastāv, un novērst arī pasākumu dublēšanos, ja tāda ir. Tagad par regulas būtību salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu vispārējā daļējā pieeja iekļauj konkrētus mērķus atbalstu tiesiskai apmācībai un tāpat ir arī konkrēti mērķi proti uzlabot tiesu sistēmas darbības un sadarbību izmantojot informācijas komunikācijas tehnoloģijas pārobežu sadarbībā, nodrošinot piekļuvi programmai saskaņa ar padomas vispārējo daļēju pieeju. Eh, tā ir eh, paredzēta šī sadarbība arī eh, sabiedriskām uh, organizācijām un organizācijām, kas gūst pēļņu, bet tikai tad, ja tās darbojas ar bezpēļņas organizācijām. Un tas viss notiks saskaņā ar gadskārtējo darba programmu prasībām. Šajās programmās varēs iesaistīties starptautiskās organizācijas, kas darbojas noteiktajā jomā saskaņā ar finanšu regulu. Uh Tāpat attiecībā uz rādītāju jautājumu padome ir vienojusies par konkrētiem rādītājiem, pēc kuriem ir jāizvērtē programmas, un prezidentūra vēlas turpināt tehniskas sanāksmes ar padomi un <clears throat> ar parlamentu un komisiju, lai turpmāk vēl attīstītu mūsu vispārējo daļējo pieju. Paldies. Tagad Mišu kundze vēlas izteikties. Lūdzu. Labrīt visiem. Es gribēju eh, norādīt, ka mēs dzirdējām ļoti labus paskaidrojumus par grozījumu būtību. Tādēļ es tiem vairs nepievērsīšos, bet diskusiju noslēgumā mums ir nepieciešami priekšlikumi par programmām, kas ir ļoti skaidri un praktiski īstenojami. Mums ir jāsniedz atbalsts uh, politikas īstenotājiem un labuma guvējiem, un mums ir jāpanāk labs līdzsvars šajā jautājumā. Grozījumi, ko esmu izlasījusi, uh, Protams, iekļauj tos jautājumus, kas jau uh, ir pieminēti iepriekš, un jautājumi, par kuriem, es domāju, mēs varēsim panākt vienošanos pēc diskusijām, bet mums tomēr ir jāskata visa komisijas programma, programmas kopumā. Gan tās programmas, kas uh, jau ir tagad apspriestas, vai šeit mēs varam nodrošināt sinerģiju un to, ka šīs programmas viena otru papildina. Uh, Mēs to konstatējam virkni horizontālu jautājumu, piemēram, par deliģētajiem uh, aktiem un par narkotiku apkarošanu, bet mums ir jāskatās par to, kā konkrēti šos jautājumus īstenot. Paldies komisijas pārstāvēju un tagad uzdošu vārdu deputātiem, kuri vēlas piedalīties šais debatēs. Vispirms dosim vārdu Kontas kundzei, kur ir mūsu viceprezidenti. Jā, es esmu uh, ēnu referente Libe komitejā un tādēļ vēlos izteikt uh, komentārus. Es konstatēju, ka ir atbilstoši grozījumi gan uh, juridiskā komitejā, gan Libe komitejā iesniegti, kas viens otru papildina, un es gribētu norādīt uz dažiem no šiem grozījumiem. Ir abās komitejās iesniegti grozījumi par preventīvo uh, tiesi, tiesu sistēmu ar profilaksi. Tāpat uh, ir runāts par to, ka ir jāsalīdzina startautiskās tiesību sistēma un Eiropas Savienības tiesību sistēma. Un uh, ir nepieciešama savstarpēja uzticība un uh, sadarbība. Uh, Tāpat ir vairāk kārt pieminētas bērnu tiesības. E, ir svarīgi mm, saglabāt līdzsvaru šai jautājumā un likt uzsvaru uz nediskriminācijas jautājumiem. Tāpat mums jāpadomā par to, ka e, par šiem jautājumiem runāt šajā programmā un arī pilsonības programmā mēs uzstājam uz tiesiskuma principu un tiesu sistēmas pilnīgu neatkarību par uh, cīņu pret diskrimināciju tiesu sistēmā par pilnīgu uh, piekļūst nodrošināšanu ties, tiesu sistēmai. Tāpat ir uh, par to, ka jānodrošina piekļuve advokāta palīdzībai un uh, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Ir kopīgi mērķi, kas sasaucas ar tiesību un pilsonības programmu. Mēs uh, rūpējamies par to, lai Eiropas parlamentam būtu savs vārds sakāms arī par gads kārtējām programmām. Šeit mēs domājam par deleģētiem aktiem. Uh, ir eh, jādomā par procedūru vienkāršošanu, geogrāfisko līdzsvaru un par to uh, pušu iesaistīšanu, kas vēl nepiedalās šobrīd. Mums ir bijusi arī gara diskusija par konkrētām organizācijām, ko gan šeit nesaukšu vārdā. Uh, mēs konstatējām, ka būtu diezgan riskanti konkrēti minēt noteiktas organizācijas šajos dokumentos, jo ir daudz lobiju, kas aizstāv savu interesu, savu organizāciju intereses, un tādēļ mums varbūt nevajadzētu konkrēti nosaukt organizācijas, bet norādīt, kāda veida organizācijas varētu uh, saņemt programmas atbalstu. Un uh, ir arī grozījumi, kuros ir ierosināts ierobežot labuma guvēju saņemto finansējumu procentos no to gada budžeta, bet es domāju, ka mums nevajadzētu tik ļoti iedziļināties detaļās un konkrēts noro, ierobežojums noteikti, bet es domāju, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem sagatavot ļoti spēcīgu priekšlikumu. Tagad vārds Andi Kampa kungam. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, es vispirms vēlētos pateikties mūsu diviem līdzreferentiem par viņu veikto darbu. Dažkārt man rodas tāds iespējas, ka 2014. un 2020. gada tiesiskuma programmas nozīme varbūt netiek pilnībā novērtēta šajā parlamentā. Gan reģionālās attīstības, gan lauksaimniecības komitejas ir monopolizējušas debates par uh, budžetu. Tādēļ es vēlētos lūgt jums, Retners kundzei, lai mēs uzmanīgi sekotu budžeta apjomam, kas ir paredzēts uh, par ko notiek sarunas, jo notiek gan uh, vairāk vai mazāk slepenas sarunas par finansējumu, un mēs, kas esam atbildīgi par pilsoņu un tiesību programmu, mums ir uzmanīgi jāseko tam, lai uh, budžeta apjoms tiktu saglabāts un varbūt pat palielināts. Un Un Protams, eh, man ir eh, zināma kritika, bet es visumā atbalstu visu, kas ir ierosināts, bet es varbūt nedaudz eh, kliedēšu Klēsa kunga sapņus. 80 groziem jau nav nekas daudz, jo uh, Juridiskā komitejā ir iesniegts vairāk nekā 200 grozījumu, tā kā ar 80 grozījumiem jau mēs tiksim galā. Protams, mums ir jādomā par kompromisa grozījumu sagatavošanu, un ir grozījumi, kas ir praktiski identiski savā ievirzē, piemēram, par bērnu tiesībām. Līdz ar to ar kompromisa grozījumu palīdzību mēs varētu samazināt kopējo grozījumu skaitu. Eiropas Tautas partijas grupa atbalsta ALDE pārstāvis Grisbekas kundzes iesniegtos grozījumus, jo šie grozījumi vienkāršo uh, pieeju un procedūru, un tas mums šķiet atbalstāms, jo šāda veida programmās vienmēr ir jācenšas novērst birokratizācijas risks. Un es gribētu dzirdēt no mūsu referentiem, vai viņi atbalsta Grīsbekas kundzes iesniegtos grozījumus. Tālāk jautājums par tiesnešiem. Ir iesniegts virkne, iesniegta virkne grozījumu, kuros ir paredzēts tiesneša statusu attiecināt uz virkni citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Jāsaka, dažādās valstīs šī tiesību sistēma ir nedaudz atšķirīga šajā jomā. Es zinu, ka Gences kundze, eh, kā to norādīja, ir grūti nosaukt kādas precīzas institūcijas. Es eh, varētu arī saprast šādu pieju bet es vēlētos arī, lai eh, citas politiskās grupas saglabātu uh, tādu godīgu pieju arī izglītošanas vai izglītības institūcijām šajā jomā, paredzot visiem vienādas spēles noteikums. Nākošais jautājums ir narkotiku jautājums um, konstatēju, ka kolēģi ierosina nošķirt stiprās un vājās narkotikas. Es piekrītu savukārt Klāsa kungam. Es domāju, ka šis ziņojums varbūt nav īstā vieta, kur būtu jārunā par šiem jautājumiem. Protams, atšķirības starp stiprām un vājām narkotikām joprojām tiek diskutēta. Nīderlandē um, ir pieejama tāda marihuana, kas ir stiprāka par daža veida heroīnu. Tālāk par, par um, represīvāku pieeju uh, un par profilaksi. Uh, Eh, dzirdēju, ka padomu vēl nesot lēmus par šiem jautājumiem, bet mēs nedrīkstam aizmirst tādus jautājumus kā profilakse un veselības aizsardzība. Ja šie jautājumi nav saistīti ar minēto programmu, tad šie jautājumi ir jāiekļauj citā programmā un jāpadomā, kā juridiski atrisināt šo problēmu, lai minētie aspekti nepazustu. Tālāk eh, nākošais jautājums ir deleģētie akti. Eiropas parlaments nedrīkst atteikties no savām prerogatīvām, bet mēs nedrīkstam arī pārlieku birokratizēt situāciju, un tādēļ mums vajadzētu ievērot Klāsa un Berlingera kunga ierosinājumus. Paldies! Paldies par jūsu! Uh, ierosinājumiem Vande Kampa kungs, un mēs uh, pieņemam zināšanai, cik svarīgs ir budžeta finanšu jautājums, ko jūs tik ļoti uzsverāt un izcēlāt. Un tagad uh, Robero Lopesas kundze. Diemžēl nevarēju Uh, saulēcīgi iesniegt grozījumus ziņojumam. Šīs uh, ziņojums likās visumā labs, bet uh, ir dažas domas, ko varbūt vajadzētu komisijai ņemt vērā, ja mēs runājam par tiesiskuma programmas īstenošanu. Mēs konstatējam ziņojumā virkni procesuālo garantiju noziegumu upuriem Un tas no tiesiskā viedokļa rada jaunu pieeju Eiropā, bet vajadzētu izvērtēt arī šādu ierosinājumu finansiālo ietekmi. Cik izmaksās uh, šī jaunā nozieguma upuru aizsardzības uh, sistēma? Tāpat Uh, uh, jādomā arī par to, uh, kādi finansu līdzekļi ir paredzēti narkotiku tirzniecības apkarošanai, lietošanas apkarošanai Eiropā. Tas šis jautājums skar virkni jomu ne tikai tieslietas, bet arī iekšlietu sistēmu un un citas jomas, un jautājums, ko mēs darām, lai palīdzētu upuriem. Ja mēs runājam par apmācības izdevumiem tiesu sistēmā, eh, ir jāparedz arī finanšu ekspertu apmācībā kas strādātu prokuratūrā, jo um, narkotirgotāju lietu izmeklēšanā finanšu aspekti arī ir ļoti būtiski un ir nepieciešami finanšu eksperti, kas varētu veikt izmeklēšanu. Mums ir paredzēta apmācība tiesnešiem, bet tāpat ir jādomā arī par uh, Uh, vidutāju apmācību, mediātoru apmācību, jo ir īpaša mediācijas programma maza apjoma narkotiku tirzniecības apkarošanai Spānijā. Tāpat uh, nedrīkst aizmirst par tādu jautājumu, kā ar dzimumu saistītā vardarbība Bet šādas programmas ir ļoti būtiskas, ja tās darbojas, tās noteikti sniedz pievienoto vērtību. Un ja mēs runājam par narkotiku tirzniecības apkarošanu, tad ir jādomā, ko, kādus jautājumus iekļaut kādā jomā, kas iet, iet, attiec uz tieslietām un kas attiec uz sociālajiem jautājumiem. Mums ir jāsniedz atbalsts bijušajiem narkotiku lietotājiem. un eh, pagaidām šos jautājumus eh, risina krimināla kodeksā valstīs, bet pieeja varētu būt cita. Tagad vārds Grīsbeks kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribēju teikt, ka bija ļoti interesanti man sadarboties ar mūsu abiem referentiem un uh, Lībe komitejā mēs augstu vērtējam iespēju strā, sadarboties ar uh, otru atbildīgo komiteju, un tas uh, bagātina mūsu likumdevēju darbu. Un tādēļ es pateicos visiem kolēģiem par sadarbību un atbalstu. Mēs uh, visi esam vienisprāts par to, ka ir jāveido pēc iespējas ātrāk uh, Eiropas tiesiskuma telpa, nodrošinot piekļuvi tiesām efektīvā un reālā veidā. Šis uh, ziņojuma projekts, kurām mēs tagad gatavojam grozījums saskana ar mūsu kopīgi izvirzīto mērķi. Mana grupa uh, visnotaļ atbalsta šo pieeju, un mēs esam gatavi rast kompromisus ar kolēģiem. Es piekrītu kolēģiem, ka mazāk par simts grozījumiem jau nav nekas uh, sarežģīts mūsu darbā. Tas tikai liecina, ka mēs esam dinamiski un uh, ieinteresēti šajā darbā, jo šis darbs veido Eiropas uh, Savienības tiesību sistēmas pīlāru, un šie jautājumi ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem un vēlētājiem. Tādēļ ir uh, pozitīvi jāvērtē tas, ka ir iesniegts tik daudz grozījumu šim ziņojumam. Es vēlētos arī uzsvērt uh, trīs uh, punktus saistībā ar šo ziņojumu. Mēs daudz jau, kas ir izskanējis iepriekšējās debatēs, gan arī šī rīta debatēs par, piemēram, par narkotiku jautājumu. Es arī uzskatu, ka šie narkotiku veidi nav jānošķir, ka tā nav īstā vieta šis ziņojums. Tāpat mēs nedrīkstam pieļaut to, ka budžeta finansējums tiktu samazināts aizbildoties ar uh, taupības pasākumiem. Šī katrā ziņā nav tā joma, kur būtu jātaupa. Es domāju, ka mēs visi vienprātīgi cīnīsimies par finansējumu saglabāšanu. Es uh, uh savas uh, grupas vārdā esmu iesniegusi grozījumus, norādot par to, ka ir jānodrošina šīs programmas atpazīstamība. Uh, Iepriekšējos periodos mēs konstatējām, ka daudzi pasākumi pat netika veikti, radās tādas iespējas, ka šajās valstīs vai reģionos trūkst juristu, ka trūkst uh, priekšlikumu. Uh, um, izrādījās, ka juristi jau bija, bet mūsu programmas bija tik sarežģītas, ka tās būtībā noved izmisumā potenciālos uh, labuma guvējus, un tie pat nepieteicās dalībai šajās programmās. Tādēļ ļoti svarīgi ir vienkāršot uh, procedūras, uh, Un mums lūdz arī, lai mēs nemainām noteikumus katru gadu. Šai pieejai ir jābūt viegli saprotamai un īstenojamai. Mums ir jādomā, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpat es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka informācija par tieslietu sistēmu ir jāsniedz internetā, ka šai informācijai jābūt brīvi pieejamai, saprotamā veidā pasniegtai. Tā tas, diemžēl, vēl nav visur Eiropas Savienībā. Ir jāspēj izmantot šo informāciju viegli, efektīvi un ātri. Uh, Par to jau bija runa Stokholmas programmā, mēs to atkārtojam atkal šajā ziņojumā, un tas ir ļoti pamatoti, ka mums ir ļoti precīzi jāorientē un jāformulē uh, šie priekšlikumi. Tālāk es uzstāju arī uh, par īpašu pieeju tādai neaizsargātai iedzīvotāju grupai kā bērni esmu iesniegusi daudzus grozījumus, un tie ne, tajos nav rakstīts viens un tas pats, viens un tas pats, viens un tas pats, bet katreiz es nāku klajā ar jaunu ideju un ceru, ka uh, abi referenti ņems vērā šos ierosinājumus un katrā gadījumā es uh, precīzi uh, arī uzstāšu turpmāk uz to, ka ir īpaša specifika nepieciešama darbā ar bērniem. Un vēl, kolēģi, es uh, ceru, ka mums iznāks, izdosies uh, sagatavot kompromisu par pārobežu sadarbības veidošanu un finansēšanu to es piedzīvoju ikdienā manā vēlēšanu apgabalā, kur ir trīs uh, kaimiņu valstis no Eiropas Savienības un viena kaimiņu valsts, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Un uh, šī pieredze apliecina to, cik svarīgi ir sadarbība, dažādas programmas, uh, paraugu prakses apmaiņa ka ir nepieciešams vienam otru uh, labāk pazīt, un tas mums palīdz uh, veidot un stiprināt Eiropas Savienību kopumā. Uh, mums ir jāmeklē risinājumi, un mēs uzstāsim uz uh, šo priekšlikumu būtību. Es pateicos arī mūsu referentiem par to, ka viņi ir akcentējuši uh, daudzvalodības jautājumu, kas pēdējo gadu laikā it kā ir nedaudz piemirst, jo visi jau prot runāt it kā angliski. Es uzstāju uz to, ka Eiropā ir valodu daudzveidība, kas ir ierakstīta līgumos, un tas mums ir jāakcentē. Tas priekšsēdētāji bija tāds ieskicējums lielās līnijās saistībā ar mūsu Uh, nākotnes darbu priekšsēdētājs. Jā, es gribēju Grīsbēkas kundzei atgādināt, ka mēs jau, ka tūlīt jau būs 11 uh, pulkstenis un mums būs jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Un tagad Sargentīnī kundzei vārds. Dank u voorzitter. Ik wil mijn bijdrage tot één onder... Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu tikai par vienu tēmatu. Nedomāju, ka tas jūs pārsteigs. Taču, protams, šeit ir runa par narkotikām, cīņu pret narkotikām. Lielākā daļā no maniem grozījumiem tieši par to arī ir runa. Septītajā apsvērumā komisijas dokumentā mēs redzam, ka narkotiku dosie ir iekļauts tieslietu programmā. Tieši tāpēc šeit ir runa par vēršanos pret dažādām uh, nelikumīgām darbībām, un šīs programmas finansējums ir paredzēts tieši šādiem mērķiem. Zaļie uzskata, ka tā nedrīkstētu būt. Protams, ka mums ir jāvēršas pret nelikumīgām darbībām, taču šeit mēs atgriežamies pie diskusijām par narkotikām. Vai jūs domājat, ka mēs varam vienkārši izslēgt šo punktu? Mums noteikti vajadzētu pārliecināties, ka cilvēki nekļūs uh, atkarīgi no narkotikām. Un ja jau viņi ir kļuvuši atkarīgi, tad mums vajadzētu domāt, kā viņiem palīdzēt, kā viņiem palīdzēt turpināt uh, dzīvi, normālu dzīvi. Ir jāatcerās, ka šie cilvēki ir sabiedrības daļa, līdz ar to šeit ir runa par morāliem un ētiskiem jautājumiem. Komisija, manuprāt, nu, skatās uz šo problēmu tikai no viena aspekta. Mēs nepiekrītam šim komisijas viedoklim. Mēs zinām, ka šeit ir mm, varbūt jādomā par narkotiku legalizāciju, un šeit mēs noteikti neiegūsim vairākuma atbalstu. Mums noteikti vajadzētu pievērsties veselības aspektiem. Klāsa kungs atbalsta manu grozījumu. Es to, protams, ļoti augstu novērtēju, taču jūs esat šeit paredzējuši nosacījumu. Uh, Es neuzskatu, ka jūsu viedoklis attiecībā uz vieglo un stipro narkotiku iedalījumu ir pareizs. Manuprāt, daudzas no mūsuprāt vieglajām narkotikām galu galā nav nemaz tik vieglas. Mums nevajadzētu padarīt par eh, kriminālu visu, eh, ko cilvēki bauda. Proti, alkohols netiek uzskatīts par kriminālu sodāmu uh, uh, aspektu. Tieši tāpēc mums nevajadzētu varbūt vērsties pret pilnīgi visu. Šī situācija noteikti kļūs vēl sliktāka. Ja cilvēki narkotikas izmanto tikai ļoti reti, atsevišķās situācijās, tad varbūt nevajadzētu viņus uzreiz padarīt par noziedzniekiem. Nu, tieši to es esmu paredzējis savos grozījumos. Paldies, Argentīni kundzei, tagad vārds De Jonga kungam. Sargentīnī kundze runāja par narkotiku politiku, un to es varu tikai un vienīgi atbalstīt. Es uzskatu, ka mums ir eh, jāvēršas pret narkotikām, bet eh, es vēlētos jūs visus aicināt doties uz kino. Pavisam nesen ir nākusi klajā eh, jauna filma, kur ir runa par cīņu pret narkotikām un proti par tādu nerepresīvu cīņu Tāpēc lūdzu aicinu jūs doties uz šo Nikeiva filmu. Tāpat arī es vēlētos jūs aicināt neiekrist slazdā, proti šajā slazdā, kur mēs vienmēr aicinām piešķirt arvien vairāk naudas. Jā, protams, dažkārt mums vajag pieprasīt um, vairāk finansējuma, bet ir jāatcerās arī par ietaupījumiem, ko mēs varētu veikt. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu likt uzsveru uz pievienoto vērtību, ko var dot Eiropa. Mēs, protams, runājam par izpratnes veicināšanu, par informācijas nodrošināšanu, par šīs informācijas izplatīšanu. Uzskatu, ka šeit mēs varētu mācīties no dalību valstīm. Savos grozījumos esmu arī uz to norādījis. Esmu arī mm, šeit iekļāvis vairākus indikātors attiecībās pievienoto vērtību, ko Eiropa varētu dot. Uh, Mums vajadzētu paskatīties arī uz resursiem, kas ir atrodami dalību valstīs. To esmu iekļāvis gan punktos, gan arī preambulā. Protams, cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, ir vajadzīgas zināšanas par Eiropas tiesībām, taču neobligāti šeit vajadzētu iesaistīt Briseli. Iespējams, to varētu iekļaut nacionālajos tiesnešu apmācības materiālos. Priekšsēdētāji cenšos izteikties ļoti īsi. Esmu simtprocentīgi pret šo ideju, ka vajadzētu nozīmēt atsevišķas institūcijas. Ja mēs paskatāmies uz iekšējo tirgu, vienoto tirgu un konkurences problēmām, tad noteikti šeit mēs pavērsim iespēju lieliem uzbrukumiem. Mēs šeit varam nosaukt tiesnešu apmācības centru un daudzas citas iestādes. Varbūt mums vajadzētu padomāt, kā iztikt bez šādu institūciju nozīmēšanas. Ja runa par narkotikām un indikatoriem, tad es domāju, ka mēs noteikti šeit panāksim progresu, un es patiešām ar prieku sadarbošos ar referentu. Cvīfkas kungs izteiksies tagad eh, jūrija komitejas vārdā. Vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu? Jā, priekšādētāji, liels paldies. Mans uzvārds noteikti nav viegli izrunājums, es patiešām aprīnoju jūs. Tik tikko mēs diskutējām par ļoti plašiem jautājumiem Tieslietu komitejā. Uh, Um, mēs runājām par mērķiem, kāda ir šai tieslietu programmai. Es domāju, ka šie mērķi noteikti vienmēr ir jāpaturprātā. Diskusijas patiešām ir interesantas, bet mēs šeit uh, iedziļināmies pārāk sīkās detaļās. Iespējams, ar šo programmu mēs nevarēsim šos, šīs sīkās problēmas atrisināt, jo tur ir vajadzīgs cits regulējums. Uh, Tieslietu programmas mērķis ir izveidot kopēju telpu vai pareizāk sakot tādu kopēju kultūru, kā pieminēja Berlingona kungs. Vairākās mūsu diskusijās viņš ir par to runājis. Tātad šeit ir runa par tiesiskuma kultūru, kura būtu jāiedibina visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai mēs to varu izdarīt, Mēs esam sagatavojuši un arī jau pasnieguši dažādas mācību programmas. Es īsti nezinu, kā savādāk varētu rīkoties. Ar dokumentu publiskošanu internetā nepietiks. Šie dokumenti ir jāsaprot, tie ir jātiecina uz reālo dzīvi. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt pārobežu programmu nozīmi. Tas ir ļoti svarīgs elements, lai nodrošinātu tiesnešu un tiesu kultūru Eiropā. Esmu pārdomājis visus grozījumus un pretēji tām, ko mēs dzirdējām De Jonga kunga uzstāšanās laikā, es domāju, ka preambulā mēs varētu iekļaut šos tīklus un arī organizācijas. Jo Šīs organizācijas ir pieredzes bagātas, tās ir veikušas dažādas mācību aktivitātes un darījušas to arī mm, pārobežu mm, veidā, tātad pasniegušas dažādās valstīs. Mums nevajadzētu šeit iegrimt ilūzijās. Mēs nevarēsim visu izdarīt bez Eiropas Savienības palīdzības. Tāpat arī nevajadzētu uh, izlikties, ka kaut kas nenotiek laikā, kad ir pilnīgi skaidrs, ka tas notiek. Es domāju, ka mums vajadzētu iet pa šo ceļu, proti veidot kopīgu tiesisko kultūru Eiropā. Morvai kundze, un pēc tam došu vārdu kā referentiem. Paldies! Kolēģi! Neskatoties uz to, cik ļoti tehnisks ir mūsu darbs pie šiem jautājumiem, Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka šeit ir runa par reāliem cilvēkiem un reālām lietām. Īstenībā šeit ir runa par lielām ciešanām, un tieši tāpēc es vēlētos atsaukties uz lietu, kas ir šokējusi visu Ungāriju. Es gribētu saistīt savus ieteikumus ar šo reālo lietu, kur ir runa par reāliem cilvēkiem. Šeit ir runa par īru pilsoni, īru baņķieri, kas eh, nogalināja divus ungāru bērnus, divgadīgu un piecgadīgu bērnu kādā satiksmes negadījumā. Šeit bija runa par eh, tādu patiešām bezprātīgu mm, mm braukšanas stilu. Viņš eh, tika notiesāts uz trīs gadiem cietumā. Viņš atrodas īrijā, viņš netika izsūtīts uz Ungāriju, viņš netika izdots Ungārijai. Viņas sots arī netika pārskatīts. Es gribētu sniegt divus ieteikumus, balstoties uz šo lietu. Pirmām kārtām vajadzētu nodrošināt pētnieku vai analītiķu grupu, kas analizētu šādas lietas, kur ir runa par tiesu sadarbību. Šim darbam būtu jānotiek regulāri, un tāpat arī vajadzētu gatavot secinājumus, balstoties uz šo analīzi. Un otrais, ko neesmu atradusi iesniegtajos materiālos, vajadzētu nodrošināt upuru aizsardzību, noziegumos cietušo cilvēku aizsardzību pārobežu lietās. Bieži vien ir tā, ka šajā lietā, ka e, šo e, cietušo bērnu vecāki vēlējās piedalīties izdošanas procedūrā īrijā. Viņi vēlējās atrasties tiesas zālē, vēlējās sekot līdzi šai procedūrai. Viņi nosūtīja vēstuli īrijas tiesai, bet, diemžēl, viņi pat nesaņēma atbildi. Viņi netika iesaistīti šajā tiesas procesā, nebija tur nekādā statusā. Arī īrijas vēstnieks neatbildēja uz šo cilvēku vēstuli. Tas nozīmē, ka noziegumā cietušo vēlmes vispār netika ņemtas vērā šajā pārobežu lietā. Un te es atgriežos pie secinājumiem. Cietušo intereses un cietušo dalībā pārobežu lietās ir ārkārtīgi būtisks punkts, un to vajadzētu uzsvērt eh, šajos materiālos vajadzētu noteikti ņemt vērā šādas lietas, kur sadarbība nav notikusi. Jāatcerās, ka šajā lietā uh, noziegums netika pienācīgi sodīts. Tas ir šokējoši, jo īpaši atceroties, ka abas iesaistītās valstis ir Eiropas Savienības dalība valstis. Es domāju, ka mums vajadzētu izdarīt secinājumus balstoties uz šādiem gadījumiem. Protams, mēs eh, nepadodamies, mēs mēģinām meklēt taisnību šajā lietā, un es arī apelēju pie jums, lai jums eh, palīdzētu man to darīt. Paldies Morvai kundzei, tagad eh, došu vārdu referentiem, lai viņi dot kopsavilkumu par grozījumiem. Vispirms dot vārdu Berlinguera kungam. Grazie, Presidente. Eh, Paldies, priekšādētāji! Mums īsti nav laika, mums ir jāievēro termiņi, taču neskatoties uz to, vēlētos teikt, ka šīs dienas diskusijas un vispār darbs pie šīs regulas norāda uz to, cik svarīgi ir strādāt pie šiem jautājumiem. Ir ļoti noderīgi strādāt šādā atmosfērā, kur piedalās abu komiteju deputāti. Redzu, ka ir tik daudz cilvēku, kurus interesē tiesiskums un uh, likumība. Mums vajadzētu nodot šo ziņu tālāk. Vajadzētu nodrošināt integrācija Eiropā. Pilsoņu interesēs būtu veidot kopīgu tieslietu sistēmu. Ja tieslietu sistēma darbojas, tad tas nodrošina arī aizsardzību pilsoņiem, tas nodrošina piekļuvu tiesu sistēmai, tas nodrošina arī ātru reakcijas laiku. Tas ir ļoti būtiski iedibinātās demokrātijās. Tāpat arī Tas nodrošinās izaugsmi. Galu galā pilnīgi visi runā par izaugsmi, un šeit nav runa tikai par ekonomisko izaugsmi. Te ir runa par to, ka Eiropieši dzīvo kopā, vienotā tiesiskā telpā. Paskatīsimies uz iesniegto grozījumu skaitu. Es domāju, ka šis skaits vien jau pierāda, ka kolēģus šie jautājumi ļoti interesē. Jāatcerās, ka šis aspekts visai Eiropai ir ļoti svarīgs. Vēl kāda lieta. Komisija jau uz to ir norādījusi, un arī šodienas diskusijās tas parādījās. Ja mēs visu cenšamies standartizēt un iekļaut pilnīgi visu vienā regulā, tad eh, mēs neko nepanāksim. Mums vienmēr ir jānodrošina vienkāršošana. Šeit nav runa tikai par politiķiem, bet arī par juristiem un citām iesaistītajām personām. Protams, grozījumos tiek pieminētas ļoti svarīgas lietas, bet šī procesa gala rezultātam ir jābūt labam, tādam, ko varētu viegli īstenot. Ja viss tiks eh, sarežģīts, ja šeit tiks iekļautas dažādas sīkas detaļas, tad galu galā to būs ļoti grūti īstenot. Es vēlētos pateikties visiem par sadarbību, arī sava līdzreferenta vārdā. Mēs centāmies kompromisos iekļaut uh, tādas derīgas lietas, taču mēs nevēlamies tekstu sarežģīt, paredzot šeit dažādas sīkas detaļas. Pirmām kārtām vēl vēlējos runāt par uh, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Jā, tas ir iekļauts programmā, atceroties parlamentā nesen pieņemto lēmumu par cietušo aizsardzību. Īstenībā šis jautājums ir ļoti būtisks tiesību tradīcijās. Itin bieži cietušie nav bijuši uh, svarīgākais tiesu lietās. Pārāk liela uzmanība tiek eh, pievērsta vainīgajam. Ja runa par ieviešamajiem pasākumiem, tad, protams, ir jādomā par pārobežu pasākumiem, bet ne tikai. Ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu cietušos. Esam panākuši arī vienošanos par noteikumiem vai likumiem, kas nebūtu pārliecīgi detalizēti, bet kas nodrošinātu vajadzīgo līdzsvaru. Mācības. Mēs esam izvirzījuši iebildumus pret uh, komisijas programmu. Ja runa par profesionālajām mācībām, dažāda veida tiesu sistēmas darbiniekiem, tad eh, noteikti nevajadzētu nogaidīt. Pēdējā gadu laikā parlaments ir pieņēmis daudzas svarīgas rezolūcijas, cenšoties atrisināt vairākus no šeit apskatītajiem jautājumiem. Ne viss ir jādara Briselē, centralizētā veidā. Nevajadzētu pat eh, visu darīt centralizēt atsevišķās dalībvalstīs. Ir tādas eh, profesionālās attīstības programmas, kas nav centralizētas. Vajadzētu paskatīties uz eh, dažādiem mācību veidiem. Vajadzētu iesaistīt cilvēkus no dažādām tiesām, ja šie cilvēki patiešām vēlas mācīties. Protams, šeit ir runa par speciālistiem, kuriem vienkārši vajag aktualizēt savas zināšanas. Tos arī esam panākuši. Tagad dodu vārdu klāsa kungam, kurš pabeigš šīs debatas. Lielas paldies! Pavisam īsi. Gribu paskaidrot, ka nekādā ziņā negribēju sūdzēties par grozījumu skaitu. Vienkārši norādīju, ka grozījumu ir daudz, es nekādā ziņā nesūdzos par to. Neplānoju pievērsties visiem no tiem, bet eh, runāšu par trim aspektiem. Pirmkārt, par eh, budžeta apjomu, par eh, pieejamo finanšu aploksni. Protams, kā mums ar to jārīkojas ļoti uzmanīgi. Runājot par dažādām daudzgadu finanšu schēmas Eh, daļām attiecībā uz izdevumiem. Nu, nerunāsim par budžeta palielināšanu vai samazināšanu. Ir, tas ir 472 miljoni eiro līdz 20. gadām, kas ir piešķiet un uzskat, ka pie šīs summas ir jāpieturās. Mums nevajadzētu nekādā ziņā atteikties no eh, daļas no tā. Nākamais. Vienlīdzīgi spēles noteikumi. Protams, atbalst šo principu. De Jong kungs norādīja, ka ir satraucies par to, ka citas eh, iesaistītās e, iestādes varētu gūt priekšstatu, ka atsevišķas iestādes, atsevišķas organizācijas e, būs privileģētākā situācijā salīdzinot ar citiem. jo atsevišķi deputāti uzskata, ka institūcijas vajadzētu šeit uzskatīt, uzskaitīt, citi uzskata, ka to nevajadzētu darīt. Es gribētu uzsvērt, ka šeit pieminētās institūcijas ir pieminētas tikai kā piemēri. Līdz ar to uzskatu, ka mēs varam rēģēt uz uh, izskanējušiem lūgumiem sai, šai saistībā. Visbeidzot, gribu norādīt, ka es noteikti atbalstu, piemēram, Grīsmekas kundzes uh, grozījumu, uh, kura aicina pārliecināties, ka šis projekts būtu ļoti atpazīstams un redzams un cilvēkiem sasniedzams. Lai mēs pārliecinātos, ka projektu pieņem un šo instrumentu izmanto pilsoņi. Paldies! Paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās eh, debatēs! Šobrīd varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, tātad piektais darba kārtības punkts. Šeit esam paredzējuši eh, pusstundu, nākamo pusstundu tam atvēlēt, un eh, gribu jau no paša sākuma um, uzsvērt, ka pulksten 11.10 būs balsojums. Zālē ieradīsies arvien vairāk deputātu līdz pulksten 11.10. Tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izdotos šo jautājumu izskatīt pusstundas laikā. Lai izskatītu eh, grozījumus, uh, Eh, programmas eh, tiesības un pilsonība izveidēja laikposmam no 14. līdz 20. gadam. Referente ir Kinga Gonza, ir saņemti 140 eh, grozījumi, tā skaitā grozījumi par ziņojuma projektā, tad kopā 185 grozījumi ir rēģēt uz komisijas priekšlikumu. Atgādinu, ka šeit jāpiemēro 50. reglamentā pants, uh, Jāpārliec, jāatgādina, ka šo jautājumu skatām kopā ar um, nodarbinātības un FEM komitejām, bet uh, paši, uh, kā arī izskatām to paši savā komitejā, un uh, izteiksies iespējams arī padoms un uh, komisijas pārstāvji. Tāpat laipni lūgti mūsu vidū Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas pārstāvim Balena kungam. Laipni lūgti. Paldies, kā stiedaties. Pirmkārt, uzklausīsim referenti, pēc tam sāksim diskusijas. Gons, Gons, lūdzu. Paldies! Jūs pieminējāt 140 grozījumus, kas norāda, ka interesi par šo dosiju ir liela. Un uh, jūs arī norādījāt, ka atsevišķos pantos ir dalīta komiteja atbildība. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā grozījums, kas tika iesniegt FEM un nodarbinātības komitejās. 51 nodarbinātības un vairāk kā 100 grozījumu FEM komitejā. Gribēju piesaukt laika grafiku. FEM komiteja balsos tuvākajās dienās vai nu šodien vai rīt. Nodarbinātības komiteja savukārt balsos 9. oktobrī. Apzinoties grozījumu skaitu, domāju, ka mēs varam jau sākt strādāt pie kompromisa grozījumiem, jo laika nav daudz. Vis, 26. novembrī vajadzēs eh, nobalsot visās komitejās, un tāpēc jau tagad jāsāk strādāt pie kompromisiem. Esam noturējuši jau arī sagatavošanās sanāksmes piedaloties komisijai, gatavojoties formālām pārunām un uzzinot eh, vienam otra nostāju. Gribētu īsumā pastāstīt pār to, kas ir galvenie problēma jautājumi un kas ir tēmas, attiecībā uz kurām varētu rasties diskusijas. Ir iesniegti daudzi grozījumi Eh, par eh, diskrimināciju. Kā iespējams dažādā veidā to formulēt. Dažādos grozījumos izmantots eh, tas hartas, um, izmantot hartas jēdzienu, citos izmantot līguma jēdzienu. Domāju, ka mums vajadzētu izvēlēties vai nu vienu vai otru terminoloģiju, lai spēcīgāk spētu aizstāvēt savu nostāju pārnās ar padomi pārunās ar šo varētu rasties zināms problēmas. Vēl viens jautājums, kas būtu jāapspriež, ir eh, jautājums par valodām. Eh, vairākos grozījumos ir norādīts, ka uh, Eh, konkursiem jātiek izsludinātiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. No vienas puses tas ir ļoti laba doma, no otras puses tas visu palēnina. Mums vajadzētu vienoties par efektīvāko risinājumu, kas palīdzēs darbā NVO un citām organizācijām, kas gūs atbalstu no šiem fondiem. Vēl viens jautājums šajā priekšlikumā, par ko nav vienprātības, ir, vai izvēlēties īstenošanas vai deleģētos aktus. Lielā mērā šis jautājums ir līdzīgs kā tiesiskuma pro programmā, par ko jau runājam ar ēnu referentiem no šī dosjē. No vienas puses vajadzētu ļaut rīkoties ikgada darba programmās, bet no otras puses rodas jautājums, vai tas visus darbus nepalēlinās. Uh, Katrā ziņā būtu svarīgi kontrolēt eh, šo aspektu. Pieminēja arī tiesiskuma programmas kontekstā, ka tika iesniegti daudzi grozījumi, kurā tika piedāvāts eh, nosaukt konkrētas organizācijas kā programmas atbalsta saņēmējs. Uzskatu, ka mums vēlreiz vajadzētu to apspriest. Un atzinumā tiek norādīts, ka labāk konkrētas organizācijas tomēr neminēt. Vēl gribu pieminēt, ka nodarbinātības komitejā uh, Lamberta uh, eh, Teskundze uh, eh, referente uh, darbojas arī šajā komitejā, un mēs jau līdz šim esam veiksmīgi sadarbojušies. Uh, kā arī ar Bastosas kundzi no FEM komitejas, uh, un eh, domāju, ka arī nākotnē mums izdosies veiksmīgi sadarboties. Es gribētu pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus, paties arī ēnu referentiem, kas iesaistījās darbā aktīvā veidā jau no paša sākuma, arī konsultējoties ar pilsoniskajām kas sabiedrības organizācijām, ko, eh, konsultējoties, eh, lēma, ka programmas nosaukumu vajadzētu mainīt Eh, tā kā tie programma tiek saukt tiesības un pilsonība, eh, organizācijas vienojās, ka, eh, vai, ka ne jau tikai Eiropas Savienības pilsoņi gūs labumu no šīs programmas ka e, labumu gūs visi, kas uzturas Eiropas Savienībā, ne tikai pilsoņi vien. Uzskatu, ka tas ir svarīgs aspekts, par kuru ceru, ka izdosies panākt vienošanos beigās. Katrā ziņā paldies visiem, kas mani atbalstīja, un es pārliecinātu, ka beigās izdosies nonākt pie veiksmīgu ziņojumu. Paldies, Gonsas kundze! Nu, un e, tagad e, pāris minūtes institūcijām, pirmkārt komisijas pārstāvi Mišu kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Referenti tik labi e, īsumā pastāstīja par grozījumiem, ko esam saņēmuši, ka, manuprāt, viņas piesauktās tēmas ir tieši tās tēmas, pie kurām ir jāturpina darbu mums visiem kopā. Gribu norādīt, ka mūsu priekšlikumām par pamatu izmantojam līgumus. Priekšlikums nav um, ierobežots, lai attiecinātu to uz Eiropas Savienības pilsoņiem vien. Horizontālie kopīgie jautājumi ir jārisina horizontālā veidā. Uzskatu, ka šī programma veicina visu personu tiesību aizsardzību. Tas ir galvenais tās mērķis. Un es ceru, ka uh, gala priekšlikuma uh, tekstā izdosies to atspokļot. Paldies, Florīdī kungs, pārstāvot padomu. Divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji. Padome eh, atbalsts, eh, tātad būs daļējās pieejas izskatīšana notiek 8. jūnijā. Eh, padoms vispārējās daļējās pieejas izskatīšanā tika konstatēts, kā arī uh, vienlīdzība būtu jāiekļā programmas nosaukumā. Tika konkretizēts arī darbības, ka ir jāpanāk Eiropas Savienības pievienotā vērtība, pārobežu sadarbība, eh, valstu ietekme uz paraugu prakses eh, izplatīšanu. Uh, Un tālāk runājot par konkrētiem mērķiem, tajos ir iekļaut prevencija un vardarbības pret bērniem un sievietēm novēršana, kā arī pievēršamies e, upuriem un riska grupām. Tiek saskaņota esošā programma ar patērētāju programmu. Minimālie procenti, cik eh, finansējumu jānovirza uz, eh, uz eh, grantiem, tātad ir 65 procenti. Un pievēršoties konkrētiem mērķiem, vei, gribam veicināt vienlīdzības ar vīriešiem, sievietēm un veicināt dzimumu līdztiesību kopumā. Runājot par organizācijām un iestādēm, tāpat kā uh, tieslietu programmā, tās var šeit piedalīties līdztekus NVO. Un nākamais runājot par indikatoriem, tāpat kā iepriekšējā kom programmā, padome ir definējis konkrētus kritērijus, kas jāņem vērā monitoringā un programmas izvērtējumā. Uh, Kipras prezidentūra vēlas eh, noturēt tehnisko ekspertu sanāksmi, lai varētu izskatīt parlamentā iesniegtos grozījumus padomus tālākajā daļējā pieeja. Eh, paldies, un Valentkungs pārstāvot eh, Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ieaicinājāt mani piedalīties diskusijās, apspriežot šo ļoti nozīmīgo programmu. Mums ir skaidrs, ka, lai arī bijām nobažījušies, ka divas pārējās programmas varētu, zināmā mērā, mazināt šī uh, atzinuma ietekmi, tomēr, uh, sekojot līdzi komisijas sanāksmēm un uh, mūsu komitejā noturot diskusijas konstatējām, uh, ka šis uh, atzinums ir ļoti veiksmīgs. Arī novērtēju jūsu referents paveikto, tikāmies ar viņu, kā arī ar citiem deputātiem, sadarbojāmies un nonācām pie ļoti skaidra signāla. Signāls ir šāds. Turpmāko septiņu gadu laikā, kamēr programma turpināsies, pilsoņu tiesībām vajadzētu tikt uzlūkotām kā galvenajam augstākajam uh, etalonam visā mūsu darbā. Ir jāņem vērā, kā tas ietekmēs sievietes, cilvēkus e, īpaši mazaizsargātā situācijā. Mums ir jāpārliecinās, lai šie, šis dokuments turpinātu šīs tiesības aizstāvēt Un eh, līdz šīm lielākās problēmas, ko konstatējām, bija, ka priekšlikumi, kuros tika aicināts veikt pārmaiņas, zināmā mērā mazinātu uzsvaru uz sieviešu uh, tiesību aizsardzību. Nu, manas puses tas būtu viss. Gribu pateikties, ka uzaicinājāt mani ierasties. Lielas paldies deputātiem, kas ar mums sadarbojās, izstrādājot atzinumu. Un, ja mēs kādā veidā varam palīdzēt programmas izveidē un monitoringā, mēs eh, komiteja ļoti par to priecātos. Paldies! Tad mm, diskusijas. Lūdzu, atcerieties, ka laika mums nav daudz. Uzklausīsim ēnu referentus. Anģelīnī kundze, eh, Vikstromas, eh, Lamberta kundzes, Havera Lopes kundzes. Pirmkārt, Anģelīni kundze, ja varat, lūdzu, pieturieties pie divām minūtēm, jo 11. mums jābalso. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties Gonsas kundzei par paveikto darbu. Konstatējām, kam ir iesniegts liels skaits grozījumu, bet tajos visos iezīmējas eh, līdzīgas domas. ka ir nepieciešams koncentrēties un stiprināt nediskriminācijas eh, principu. Šis aspekts programmā ir jāuzsver pēc iespējas vairāk. Īpaši ir eh, jāpievēršas uh, personām vismazāk aizsargātākajās situācijā, garantējot tiem aizsardzību. Te ir runa par sievietēm, nepilngadīgajiem un vispārējām eh, riska grupām, piemēram, eh, cilvēkiem gados vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esam uzsvēruši nepieciešamību garantēt dzimumu līdztiesību Un eh, šeit piesaukt arī pozitīvā pieredze, ko eh, konstatējām ar eh, Dafne kontekstā. Uzsveram arī, ka programmu nepieciešams izmantot cenšoties iestāties pret vardarbību ģimenē. Visbeidzot, pēdējais komentārs par nepilngadīgajiem īpaši gadījumā, ja bērni ir pamesti vai ja e, viņi nonāk cilvēku tirzniecībā vai jebkādā veidā e, citādi tiek apspiesti un izmantoti. Šajā programmā esam apkopojuši uh, tātad eh, ieteikumus sadarboties eh, MVO un dažādām institūcijām, lai uzlabotu situāciju šajā jomā. Paldies! Viktrons eh, Kundze, Cecīlija, vārds jums. Lūdzu. Vai atvainojiet priekšsēdētāja kungs, mums te bija ļoti intensīvas un interesantas divpusējas diskusijas. Uh, un es aicinātu arī citiem kolēģiem tādās iesaistīties. Pirmkārt, esmu um, ēnu referentu pārstāvot ALDE grupu, un es gribētu pateikties referentai par lieliski paveikto darbu. Un īpaši paldies um, arī uh, viņas kolēģiem no citām uh, politiskajām grupām, uh, ar ko bija ļoti interesanti sadarboties. Eh, komisija ir izteikusi priekšlikumu, eh, kuru es uzskatu, ka ir iespējams padarīt lielā mērā efektīvāku, bet ir svarīgi, lai katra no iesaistītajām pusēm saņemtu pienācīgo uzmanības apjomu. Tāpēc esmu iesniegus grozījumus, cenšoties to garantēt. Esmu nobežījusies, ka darbs pie uh, līdztiesības netiks gana spēcīgi uzsvērts. Atbalstu grozījumus, kāros tiek aicināts mainīt 4. pantu komisijas priekšlikumā par konkrētiem mērķiem. Šobrīd ir nosprosts pārāk liels mērķu skaits, tie var lielā mērā viens otru kavēt un uzskatu, ka tāpēc tos vajadzētu skatīt katru atsevišķi skaidrības labad, lai katrs no mērķiem saņemtu pienācīgo uzmanību. Gribu arī aicināt pievienot ksenofobijas novēršanu pie mērķiem. Ksenofobija ir ārkārtīgi liela problēma daudzos no dalību valstīm. Esam konstatējuši traģiskus piemērus, līdz kam tā var novest. Un zināmā mērā tā arī apdraud Eiropas vērtības, tāpēc ir svarīgi uzsvērt arī ksenofobiju. Tāpat gribu uzsvērt nepieciešamību eh, veicināt, aizstāvēt un eh, cīnīties par cilvēku ar īpašām vajadzībām, tiesībām. Tas būtu bijis jādara jau sen atpakaļ, bet eh, nekad nav par vēlu. Ir jākoncentrējas uz šo cilvēku tiesībām. Ir jācīnās arī pret neliedztiesību, kas ir balstīta uz dzimumu, bet uh, Tāpat gribu vērst arī jūsu uzmanību uz nopietno darbu, ko veic NVO un citas organizācijas šai ziņā. Mums vajadzētu atbalstīt viņu paveikto, jo ne jau vienmēr eh, ir viegli būt eh, nevalstiskajai organizācijai Eiropā mūsdienās, nu vismaz dažās dalību valstīs. Šim ziņojumam nebūs reāls ietekmes, ja tas nesaņems atbilstošu finansējumu. Vajadzētu pārliecināties, ka garantējam programmai pietiekošu finansējumu. Kopumā uzskatu, ka referenti piedāvā labu pieeju, ko varu atbalstīt savas grupas vārdā. Un e, grozījumi ir arī iesnieguši vērtīgus papildinājumus un ceru, ka ēnu referentu vidū varēsim to savu turpināt apspriest. Atcerēsimies, ka galvenais mērķis ir garantēt e, Eiropas pievienoto vērtību arī šeit. Paldies! Lamberts kundze, divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Kingai Gonsai par veiksmīgo sadarbību. Viņa norādīja, ka strādājam pie tā arī nodarbinātības komitejā un cenšamies rast sinerģiju starp mūsu abām komitejām, lai pārliecinātos, ka abi strādājam vienādā vienā virzienā. Iespēja mainīt programmas nosaukumu, mūsuprāt, ir atbalstāma, jo tādā veidā tiktu precīzāk atspogļots programmas saturs. Joma jautājums pār datu aizsardzību. Uzskatu, ka attiecībā uz to varētu rast veiksmīgu kompromisa grozījumu. Lielā mērā pievienojos iepriekš teiktajam, ko e, pauda citi ēnu referenti. Bet joprojām man ir jautājums par patērētāju tiesībām. Kā tas ierakstīsies vispārējā pakotnē? Manuprāt, ne visi uh, uzskata, ka uh, e, patērētāja tiesības uh, iet uh, līdztekus citiem jautājumiem, piemēram, par to, kā turpināsies Dafne programma. Par šo jautājumu es labprāt dzirdētu vēl papildus atbildes. Paldies, Lamberts kundze! Lūdzu, Robēro kundze, divas minūtes jums. Paldies, prieksēdētāji! Gribu um, pievērsties tātad tiesības un pilsonība virsrakstam. Uh, ir, ne, mēs nedrīkstam aizmirst prioritātes. Ja raugāmies uz šo programmas daļu, kurā koncentrējamies uz prevenciju un uz, uz narkotiku atkarību, uzskatu, eh, ka pievēršanās šiem jautājumiem novērš uzmanību no darbības apkarošanas kopumā. Dafne programma nesaņems lielāku finansējumu tagad, un mēs vēlreiz gribam uzsvērt, ka ir nepieciešams novērst vardarbību pret sievietēm. Tas ir noziegums. Un, eh, un tam nevajadzētu pievērst eh, tikpat lielu uzmanību kā eh, narkotiku lietošanai, kas ir daudz mazsvarīgāks jautājums. Uh, Nevajadzētu pieminēt šo uh, programmu te, uzskat, ka drīzāk tā būtu jāpiemina programmās, kur ir runa par veselības uh, pa, pakalpojumiem. Ja jūs to pieminat šeit, tad šķiet, ka visus e, šos jautājumus jūs uzturat kā uh, vienlīdzīgus, lai gan jautājums par varmācību pret sievietēm šeit ir daudz nopietnāks. Uh, Līdz ar to ziņojums e, izveidojas nelīdzsvarots. Varam runāt par dažādām sistēmām, bet atcerēsimies, ka Dafnes programma saņem tikai 1% e, kopējā iekšējā tiesiskuma e, finansējuma. Paldies! Atgriežamies pie Gonsas kundzes, kas var tēt noslēgt debats. Lielas paldies! Paldies par komentāriem! Jūs arī noformulējāt galvenās bažas un uzsverāt, kādas dilemmas pastāv programmas saistībā. No vienas puses eh, mēs atzīstam, ka šī programma ir eh, turpina agrākās eh, programmas, Bet līdz ar šo atzinumu turpinās arī mūsu lielais jautājums, cik mērķus varam um, censties panākt ar ierobežotiem uh, Eh, līdzekļiem, vai runa par eh, Eiropu pilsoņiem. Eh, ja te mēģinam piesaistīt šos finanšu resursus, nu tas diez vai izdosies. Ja salīdzinām ar iepriekšējo budžetu, trim iepriekšējām programmām un ar pēdējās programmas finansēm, varam konstatēt, kā finanšu resursu piedāvājums ir samazinājies. Līdz ar to uzskatu, ka turpināsies diskusijas mūsu vidū par to, kā nonākt pie kompromisa risinājumu attiecībā uz mērķiem. Lai mērķu nebūtu pārāk daudz, ņemot vērā ierobežotos resursus. Tāpat laikā mēs nedrīkstam atteikties eh, no svarīgākajiem aspektiem, kā piemēram atcerēsimies par agrāko Dafnes programmu un eh, par jaunajiem mērķiem, kas nāk eh, klāt. Uzskatu, ka mūsu komitejai tā būs galvenā dilēma vienoties par mērķiem. Pirms noslēgsim pārunas. Citā ziņā varu jums pilnībā piekrist. Džīna Lamberta pieminēja patērētāju tiesības un patērētāja aizsardzības jautājumu. Ir vēl viens fonds, kas nosad citus patērētāja aizsardzības aspektus. Es domāju, ka arī šajā jomā mums ir jānonāk pie visiem pieņemama risinājuma. Kas lielā mērā arī ierakstītos šajā programmā un nejaukt kopā divus programmu veidus. Arī pie tā ir jāpiestrādā. No manas puses pagaidām būtu viss, un liels paldies visiem par izrādīto atbalstu. Paldies arī e, Ekonomisko un sociālo lietu komitejai. Mums bija ļoti veiksmīgas sanāksmes un sadarbība. Paldies! Thank you, Mrs. Gonsas. Paldies, Gonsas kundzei, e, mūsu referentei. Līdz ar to mums tagad jānoteic uh, balsošanas datums. Tas būs 26. novembris. Un tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Mūsu rīcībā ir vēl pusstunda, jo balsojums notiks 11.10. Tagad sēstais darba kārtības punkts programma Eiropa pilsoņiem. Tās izveida laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Un referents atzinums sagatavotājs ir Sabas Ogors. Uh, vispirms mēs apspriedīsim atzinuma projektu un pēc tam noteiksim uh, termiņu grozījumu iesniegšanai. Vispirms uh, uzklausīsim Sogora kungu, pēc tam uh, sāksim diskusijas. Bet vēlējos jums, kolēģi, atgādināt, ka, lai mēs varētu ievērot kultūras komitejas noteiktos termiņus, tātad tā ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā, grozījumu, ir jānosaka grozījumu. Uh, iesniegšanas termiņš ir um, jāsaīsina salīdzinot ar uh, iepriekš noteikto. Un tagad vārds Sogorkungam. Paldies, priekšsēdētāji, mums ir ļoti saspringts darba grafiks pie šā atzinuma, un kom, kultūras komiteja nav spējusi vienoties ar padomi par tiesisko pamatu parlamenta juridiskais dienests norādīja, ka programmā ir divējādi mērķi. Pirmais mērķis ir mm, atgādināt vai godināt Eiropas Savienības vēsturi, un vēl ir otrs mērķis, kas ir saistīts ar pilsoņu tiesībām, un tādēļ ir nepieciešama divējāda dubulta juridiskā bāze. Tā tad šeit ir līdz ar to divi punkti. Likumdevējam ir jāizlēmi par to, ka abi, vai abi mērķi ir vienlīdz svarīgi, vai piemiņas mērķis ir pas, pakārtots pilsoņu līdzdalībai un jautājums arī par uh, šiem uh, līguma pāntiem par 352. un 167. pāntu, kā, kā tiesisko pamatu šim, uh, šai programmai. Patiesībā šeit veidojas tilts starp pagātni un pagat, tagadni Uh, programmā ir uh, jānorāda, ka Eiropas kopienai uh, valda kopīgs gars sadarbības, ciešāks sadarbības gars. Šis Eiropas gars pils, programmā Eiropas pilsoņiem ir vērsts uz kopīgu projektu īstenošanu Un uh, šeit ir runa par starptautiskiem projektiem, uh, likvidējot šķēršļus Eiropas uh, Savienībā, ir uh, jārunā par kultūras daudzveidību un par labāku savstarpēju izpratni un jārunā par 50 uh, gadiem Eh, kuros ir gūti panākumi. Paredzētais finansējums ir 229 miljoni un eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. septembris šobrīd noteikts. Tagad uzsāksim diskusijas. Eh, kolēģi, lūdzu, kas vēlas uzstāties? Jāroks kundze, paldies. Es Es eh, gribēju runāt par komisijas priekšlikumu, bet, diemžēl, runātāja atslēdzās mikrofons. Tātad komisijas priekšlikums iekļaut romus kā vienu no fokusa grupām Eiropas pilsonības sakarā un pilsonības mērķu sakarā. Tas ir ļoti daudzsološi no mūsu komitejas viedokļa, jo mēs esam cīnījušies par Eiropas Romu stratēģijas izveidi. Uh, Mēs uzskatām, ka tie pilsoņi, kas ir ekonomiskā ziņā izstumti no Eiropas, nespēja īstenot savas Eiropas pilsoņu tiesības. Un es uh, vēlētos uh, šajā tekstā iekļaut uh, to jautājumu par uh, nepieciešamību vērsties uh, pie šīm fokusa grupām, pie tiem Eiropas reģioniem, kur uh, uh, ideja par vienoto Eiropu, vienoto Eiropas garu ir vēl tāls nākotnes jautājums, un ka mums ir jāstrādā pirmkārt šajās grupās un šajos reģionos. Paldies, Gons Skundze! Ēnu referente. Jā, paldies priekšsēdētāji, vēlējos komentēt vispirms šo juridisko pamatu. Es ceru, ka mums būs šī duālā juridiskā bāze, ka mums arī būs savs vārds sakāms šajā lietā, jo kā var runāt par Eiropu pilsoņiem, par šīs programmas finansējumu, par izpratnes veidošanu par Eiropas pilsonību, un tai pašā laikā mēs nespējam pārstāvēt pilsoņu intereses šai jautājumā. Es vēlu mums visiem panākumu šai cīņā un ceru, ka mēs gūstīm panākumus. Es uzskatu, ka šī programma ir viena no svarīgākajām programmām. Mēs a, sūdzamies par eiroskepticismu, par to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās ir maza vēlētāju aktivitāte, un tādēļ mums būtu nepieciešama ļoti stipra programma, iesaistot Romus un citas grupas, kas vēl pilnībā neapzinās savas tiesības, Eiropas Savienības dotās priekšrocības viņu ikdienas dzīvē. Šie cilvēki vēl neizprot, kā viņu ikdienas dzīvi ietekmē Eiropas Savienība, un Mēs uh, domājam, ka tādā veidā mēs uh, būsim stipri visi kopā un cīnīsimies par šīs programmas īstenošanu. Paldies, Romēro kundze. Jā, priekšsēdētāji kungs, šī programma ir ļoti svarīga, bet e, šīs dienas situācija, ar ko mēs atkaramies Eiropā, diemžēl ir ļoti satraucoša, kā to norādīja Kinga Gonca. Un mēs nezinām, vai šīs programmas uh, rezultāti tiešām tiks sasniegti, bet mēs uh, tomēr paužam uzticību un ceram, ka programma darbosies efektīvi, lai arī tās uh, finansējums ir diezgan pieticīgs. Referents norādīja, ka nevar nodalīt vēsturisko atmiņu no pilsoņu līdzdalības. Šī e, pilsoņu aktivitāte ir saistīta ar vēsturisko atmiņu. Es gribētu uzstāt uz faktu, ka e, tas vēl vairāk ir nepieciešams visām minoritātēm, e, ne tikai runājot par romiem, uh, bet arī par imigrantiem, kas šodien dzīvo Eiropā. Un šie cilvēki virzās uz Eiropas pilsonību un ir svarīgi uh, nodrošināt, lai visas, mūs, visas būs imigrantu grupas arī kļūtu par Eiropas pilsoņiem un uh, uzsvērt šo jautājumu, rosināt pilsoņu aktīvu darbību. Protams, no finansiālā viedokļa būtu nepieciešams pietiekams atbalsts, bet es nezinu, vai mēs panāksim lielāku finansējumu. Makintairs kundzei vārds. Jā, paldies priekšstādāji. Mani ļoti satrauc visa šīs programmas ideja. Uh, Es domāju, pirmkārt, ka mēs esam ierosinājuši izterēt 229 miljonus eiro, lai uh, stiprinātu integrāciju. Es uzskatu, ka mēs esam dalību valstu savienība, un es nekādā veidā nepriecājos par centieniem veidot ciešāku savienību un to, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo vēlas redzēt federālu Eiropu, es tādu nevēlos redzēt. Un uh, patiesībā šeit ir ievirze uz propagandu, nevis informācijas sniegšanu. Protams, ir svarīgi nodrošināt aktīvu vēlētāju dalību vēlēšanās, bet es nedomāju, ka šī programma ir īstais veids, kā izlietot nodokļu maksātāju naudu. Paldies, Makintājas kundze. Tagad Sogora kungam vārds, eh, lai rezumētu diskusiju par atzinumu projektu un ir jānosaka jauns grozījuma iesniegšanas termiņš. Jā, paldies. Gribēju atbildēt Makintājas kundzei. Ja palūkojaties uz trešo pantu par uh, programmas struktūru, tur nekas nav teikts par federālismu, par ko runājas ir Barozo kungs. Šeit ir domāts par, runāts par pilsoņu iespējām tikties un um, dalīties pieredzē, uh, apmaiņā ar uh, kultūras vērtībām un idejām. Es uh, nedomāju, ka šī nauda tiks izšķērdēta īstenojot Eiropas Savienības federalizāciju. Otrām kārtām mēs arī ceram, ka kultūras komiteja spēs rast vienošanos ar padomi par juridisko bāzi um, Eiropas garā. Paldies. Priekšsēdētājs, kā jau sākumā norādīju, ir noteikts grozījuma iesniegšanas termiņš 26. septembris, un eh, tas arī nemainīsies, es tā saprotu. Labi. Uh, Tagad uh, mums ir paredzēts balsojums par četriem darba kārtības punktiem. Balsošana sāksies 11.10. Tā kā mūsu rīcībā vēl ir 20 minūtes, tad ierosinu izsludināt pārtraukumus 20 minūtēm. Mēs visu esam paguvuši laicīgi izdarīt. Tātad, e, lai mūsu kolēģi, kas ir paredzējuši nākt uz balsošanu 11.10, varētu arī ierasties un mums uh, notiktu balsojums. Eh, tagad izsludinu pārtraukumus 20 minūtēm, sāksim darbu atkal 11.10. Paldies!